So, sieht so aus, als Tā, saka priekšsēdētājs, izskatās, ka esam gatavi atsākt, līdz ar to turpinam. Tātad vēlreiz jautājums, kuriem jāatbild mutiski padomēji. Mazāk labvēlīga apgabala robežu noteikšana saistībā ar kopējās lauksanicības politikas reformu. Pir pirmā Kastingers kundze, divas minūtes. Paldies vēlreiz priekšsēdētāji. Paldies, ka padomu tomēr ieradās uz šo jautājumu Es uzskatu, ka šis temats ir ļoti svarīgs, kas eh, padomē, nu noteikti arī Eiropas parlamentam eh, mums ir ļoti svarīgs. Eiropas komisija grib eh, vēlreiz ši, ar kopējās lauksaimniecības politikas reformā pārskatīt šos mazāk labvēlīgo apgabalu robežu noteikšanu. No, Priekšlikumā ir paredzēts, ka mazāk labvēlīgie apgabali tiktu noteikti pēc astoņiem biofizikāliem eh, parametriem. Tad jaunās kartēšanas principi daudziem, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, eh, tulku darba atvieglošana, vai es nevarētu mazliet lēnāk runāt? Tā tad eh, Daudziem reģioniem būs grūti noteikt šādas, eh, šādam normam atbilstošu apgabals. Šīs situācijas un konkrēts, konkrēta aprēķina mums nav pieejama. Lai tālāk varētu diskutēt par KLP reformu, eh, ir nepieciešams eh, vispirms ievākt visus faktus. Mēs centīsimies novērst to, lai tie reģioni, kas jau tā ir mazāk labvēlīgi, vispār iz, izzust no kārtas. Kad padomi var nodrošināt šo informāciju un kad parlamentam šī informācija būs pieejama? Kā dalību valsts pārstāv padomē ir e, jānodrošina, ka šie reģioni ir aizsargāti. Parlaments vēlas sarunās panākt, lai visiem šajos reģionos, skaitā lauksaimniekiem, būtu uh, godīgi noteikumi pieņemami. Es aicinu uztvert parlamentu un tā jautājums nopietni. Programmas, eh, kas, kas eh, veicina attīstību, ļoti svarīgas. Tāpat eh, mēs uzskatām, ka nevajadzētu iedalīt šis mazāk labvēlīgos apgabalus pēc ražošanas veida, piemēram. Uh, Šeit ir runa par to, lai atzītu sabiedriskās intereses un eh, lai tas viss būtu spēkā visā Eiropā. Ir, ir runa par eh, lauku mantojumu saglabāšanu. Mēs sagaidām atbildes padomi. Paldies! Paldies! Tālāk divas minūtes Kapulušs Santoškungs. Muito obrigado, Sr. Presidente. Paldies, priekšsādātāja kungs. Dargie kolēģi, padomis pārstāvja kungs nodrošināt lauksaimniecības darbības lauku zonās ir kaut kas, ko mēs, varam, ko mēs varam tikai atbalstīt. Mums jāsaglabā bioloģiskā daudzveidība, jāizvairās no meža ogunsgrēkiem, jānodrošina labāka ūdeņu pārvaldība un labāka zemju izmantošana. Bet šo iemeslu dēļ mēs šodien debatējam par šo jautājumu. Bet šodien mēs runājam par praktiskas dabas jautājumiem. Mums pašlaik vajag sagatavot ziņojumu par kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Mēs nolēmām pieņemt likumdošanas aktus, kamēr mūsu rīcībā vēl pat nav skaidru skaitļu par uh, kritērijiem, kas atstāja savu ietekmi. Dalību valstīm vajadzētu jau būt ar visu informāciju to rīcībā par visiem šiem kritērijiem. Jautājums, ko es gribētu uzdot padome, ir sekojošs. Es gribētu zināt, vai padome var mums sniegt šo informāciju, un ja jā, tad kad? Es gribētu atgādināt padomē arī, kā Eiropas parlaments mēneša laikā ir sagatavos ziņojumu Un, ja mēs varētu saņemt minēto informāciju, ja mums tādas nebūs, tad mēs nevarēsim atbildīgi lemt. Tā kā padome un dalība valstis ir atbildīgas, tad es gribētu, lai padome mums skaidri pasaka, godīgi, vai patiešām tā varēs mums sniegt minēto informāciju un kad. Būtisku informāciju mūsu kā likumdevēja darbā. Als nächster Redner. Paldies, tālāk uz divām minūtēm Nikolson kungs lūdzu. Thank you very much, President. Paldies. Šī schēma ir ārkārtīgi svarīga vismaz manam reģi, reģionam Ziemeļīrijā, jo 77% no teritorijas ir apzīmēta kā tāda. Un maksājumi par, šīm te, eh, par šiem apgabaliem ir ļoti būtiski. Uh, Tāpēc šī te schēma un kritērija maiņa mm, jāveic ļoti uzmanīgi. Šajos priekšlikumos e, šos iespējams, ka status tiks e, zaudēts kādām, kādiem apgabaliem. Es bažījos, ka daži būs zaudē, zaudētāji, bet eh, ražīgāka zeme varētu būt iekļaut šajā schēmā. Un tad eh, iespējams, ka viņi nesaņems eh, pienācīgu atbalstu. Vajadzētu veikt ietekmes novērtējumu par šī priekšlikuma ietekmi. Es gribētu redzēt vienlīdzīgus apstākļus visām valstīm. Uh, Un tas nozīmē, ka jāatzīst e, dažādi apgabali, e, apstākļi, kas kaitē lauksaimniecības e, produkcijai. Piemēram, lielas lietus gāzes kaitē lauksaimniecībai tāpat kā saus, sausums citās Eiropas daļās. Mums ir jāpārvar šķēršļi un viena mēraukla visiem nedrēs, lai nodrošinātu šīs schēmas efektivitāti, vajadzētu elastīgi pieiet. Es domāju, ka šis schēma ir labi darbojusies līdz šim un to nevajadzētu apdraudēt. Es sāku domāt, kas eh, vada KLP, eh, vai komisija, vai eh, revizijas palāta. Komisija tiek kritizēta uh, Eh, par, š, par jauniem eh, pasākumiem, un ja komisija vienkārši reaģē uz revizijas palātas, tad es domāju, ka tas ir vienkārši skandāls. Herzlichen Dank, Herr Kollege. <clears throat> Paldies. Tālāk, Lajonkungs, divas minūtes, lūdzu. Uh, thank you, uh, Paldies, priekšsādātāji. Skotijā 85% lauksaimniecības zeme ir apzīmēta kā mazāk labvēlīga apgabala. Līdz ar to mēs ļoti nepacietīgi gaidījām šos eh, pirmās kartēšanas rezultātus, izmantojot eh, biofizikālos kritērijus. Un saskaņā ar jauno sistēmu vairākas teritorijas vairs neatbilstu šim kritērijiem, pateicoties tam, ka eh, komisija iekļāva eh, arī nokrišņu daudzumu kā kritēriju, tas palīdzēja daļai no šīm teritorijām atgriezties atkal eh, starp tām teritorijām, kas ir mazāk labvēlīgās un saņems atbalstu. Uh, īpaši austrumu Skotijā bija teritorijas, kas tiks kārtas. Kopumā apvienotā karalistē mums bija skaidrs, kāda ietekme tas atstās uz lauksaimniekiem Skotijā. Un katrā ziņā šī informācija nonāk apritē, bet daudzās citās valstīs e, valdība pat kā noslēpumu to uzskata un nesniedz šo informāciju pat Eiropas parlamentam, nemaz nerunājot par sabiedrību. Kā tad mēs varam izlemt, ka šīs normas ir atbilstošas un atbilst eh, revīzijas palāca ieteikumiem, ja šāda informācija eh, netiek sniegta pat eh, parlamenta lauksainiecības komitejas locekļiem. Šis ir principa jautājums, ka līdz likumdevēju parlamentam, Eiropas parlamentam ir jābūt tāda pat pieeja informācijai kā padomei un komisijai. Attiecīgajām dalību valstīm ir jāatklāj un jāsniedz mums šī informācija pēc iespējas ātrāk ātrāk. Es aicinātu kolēģus eh, atbalstīt šo pieprasījumu pēc informācijas saistībā ar KLP reformām, lai tās tik sniegta parlamentam tāpat kā tā tiek sniegta padomē un komisijai. Paldies! Paldies! Tālāk padomas vārā, vārdā Botskaukungs, lūdzu. Cafri, eh, formen, au, eh. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dārgie deputāti, Dānijas eh, pārtikas lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrs šeit nevar, diemžēl, būt klāt, un tāpēc mans savā vārdā un padomjas vārdā e, jāatbild uz 70. un 71. jautājumu par mazāk labvēlīgu apgabalu robežu noteikšanu saistībā ar KLP reformu. Komisija pievērsās jautājumam par konkrētām sekām, kādi ir astoņiem biofiziskajiem kritērijiem, lai noteiktu šos mazāk labvēlīgos apgabalus, to robežas, un lūdza dalību valstīm izstrādāt plānu par šīm zonām. Runa ir par apgabaliem, kas varēs saņemt maksājumus kā mazāk labvēlīgi apgabali, um, balstoties uz minētajiem kritērijiem. Es sapratu tā, ka Eiropas parlaments vēlējās, lai tam dod detalizētus plānus, diemžēl tas vēl nav izdarāms. Jautājums par jaunajiem kritērijiem pašlaik ir daļa no KLP reformas. Diemžēl vēl nav publiskas informācijas par jauno krit, biofizikālo kritēriju izmantošanu. Es piekrītu jautājuma autoriem, kas prasa, lai parlamentam un komisija ir viena un tā pati piekļuve informācijai par šo kritēriju izmantošanu, lai noteiktu mazāk labvēlīgu apgabalu robežas, kur pastāv daba, dabas ierobežojumi lauksaimniecības pasākumiem. Cik man zināms, visas dalība valstis pašlaik ir sniegušas pagaidu informāciju un provizoriskos plānus par minēto astoņu biofizikālo kritēriju izmantošanu, un tas ir iesniegts komisijai. Pat ja šī informācija ir tikai sākotnēja, tas tomēr jau sniedz liederīgu informāciju par jauno kritēriju izmantošanas sekām. Tas var būt atbilstīgi gan padomei, gan parlamentam. Bet padomei nav pieejas šai informācijai un šiem plāniem, jo tie piedara dalību valstīm, un tos nevar padarīt publiskus agrāk, kā vien tad, kad dalību valstis komisijai atļaušas tos publicēt. Un līdz ar to komisija nevar to, ne tos publicēt, neizplatīt bez sākotnējas atļaujas. Es sapratu tā, ka 12 dalībvalstis jau ir devušas piekrišanu komisijai, lai tā informētu par sekām šajās 12 valstīs par mazāk labvēlīgo apgabalu robežu noteikšanu, kad tiek izmantoti astoņi biofizikāli kritēriji. Un tas notiks nākam pirmdien, 23. aprīlī, lauksaimniecības padomē. Es saprotu pārsteigumu, kāds ir jautājuma autoriem attiecībā uz to, ka pietrūkst atvērtības un caurskatāmības par šo informāciju. 16. aprīļa lauksaimniecības padomjas sēdē prezidentūra centās iedrošināt dalību valstis <clears throat> pārskatīt to nostāju un sniegt šāda veida atļauju, lai būtu iespējama lielāka caurskatāmība Es ceru, ka arī citas dalību valstis sniegs nepieciešamo atļauju, lai gan parlaments, gan padome varētu labāk iepazīties ar minēto kritēriju izmantošanu, kā tas ir ticis piedāvāts. Pašreizējā lietu stāvoklī es diemžēl ne, nevaru jums sniegt papildu komentārus, un ja jums ir papildu jautājumi par detaļām, tad lūkšu pāradresēt tos komisijai. Nākamajā lauksaimniecības komitejas sēdē šeit parlamentā 2012. gada 23. aprīlī. Paldies. Paldies tālāk runātāju politisko grupu vārdā. Vispirms tautas partijas vārdā uz divām minūtēm Dorfman kungs, lūdzu. Herzlichen Dank. Paldies, priekšsarētāji! Tik tiešām attiecībā uz mazāk labvēlīgo apgabalu robežu noteikšanu šiem jaunajam sistēmam tas kā tāds slikts joks ir. Un izskatās, ka arī diskusija šovakar neko neuzlabos. Tikko dzirdējām no padomas pārstāvi, ka dalību valstis un padome ir divas atšķirīgas lietas, un tas gan man ir jaunums pirms diviem gadiem par šo tēmatu tika apstiprināts eh, manis sagatavots ziņojums, un šodien jau daudz kas pateikts ir par šo tēmatu. Bet komisijas reformas priekšlikumā nekas nav mainījies. Komisijas turgalvīgi iet iesākto ceļu tālāk. Mēs īsti arī nesaprotam, eh, kuri eh, apgabali tad eh, izkritīs no atbalsta, kuri tiks iekļaut no jauna, kas mainīsies. Var jau gadīties, ka jaunā sistēma ir labāka par esošo, jo dažas dalību valstis šobrīd ir varbūt 100% atbalsts saņēmējs, bet nu ir svarīgi nevis pēc iespējas vairāk apgabals iekļaut, bet tos, kas tiešām ir mazāk labvēlīgi. Un eh, visabsurdākais jau ir tas, ka parlaments šo kritēriju simulāciju nepazīst un, un, un nav informēts par to. Dalību valstīm ir šīs kartes, to mums tikko apstiprināja, bet parlaments neko par to nezina. Kā mēs varam kaut ko lemt vai diskutēt, ja mēs nezinām, ko tas īsti nozīmē? Uh, šī situācija, kad dalību valsts vai pat komisija apgalvo, ka parlaments uzstāju šo jauno sistēmu, tad jau nu gan būtu pilna laime, ja tas vēl tika apgalvots. Tad e, noliktu parlamentu situācijā, kurā tam nav iespējas darīt e, darbu un pildīt pienākums. Tas būtu noteikti visu interesēs, ja parlaments varētu strādāt efektīvi. Paldies! Tālāk sociāldemokrātu vārdā uz divām minūtēm De Castro kungs. Presidente, onorevoli kolēģi, konošeri. Paldies, priekšstādātāja kungs. Dārgie kolēģi, jo zināt atšķirīgos bioķīmiskos kritērijus, ko piedāvā komisija mazāk labvēlīga apgalo robežu noteikšanai. Uh, parlamentam tas ir ļoti būtiski. Neskaidrība, nevēlēšanās dot šos datus uh, Eiropas pilsoņu pārstāvjiem parāda to garu, kāds valda dalībvalstīs un padomē, kas īsti neapzinās, man šķiet, demokrātisko revolūciju, ko ievieš Lisabonas līgums. Eiropas parlaments ir uh, likumdevējs, viena no likumdevējiem iestādēm, un runājot par KLP, mēs nevaram akceptēt, ka ir atšķirības starp informāciju, kāda ir vienai vai otrai iestādēji jābūt vienādām iespējām gan padome izskatīt šos kritērijus, ko piedāvā komisija. Komisija komisija un mums nav sniegusi pienācīgu informāciju, jo dažas valstis negrib, ka šie dati nonāktu parlamentā. Mēs prasām padomi e, vēsties pie dalību valstīm, lai tās parādītu maksimālu caurskatāmību un pilnībā sadarbotos šajos jaunajos iestāžu realitātes apstākļos. Paldies! Paldies. Tālāk Alde politiskās grupas vārdā divas minūtes Raimers kundzei. Godātāji priekšsarētāji, padomas pārstāv kolēģi, tiešām brīnums, ka mēs šeit runājam par kopējās lauksaimniecības politikas reformu un nākotni. Mums būtu it kā jālem, bet tāpat laikā mums nav informācijas Nekas netraucē šo sistēmu, kas pastāv mazāk labvēlīgu apgabalu robežu noteikšanai, mainīt. Bet ja astoņi kritēriji, kas no klimata, jautā, no klimata sfēras un vides tiek salikti kopā, bet tāpat laikā netiek dot iespēju pārbaudīt, vai tie ir lietojami, nu, kā lai strādā, mums nepieciešams šīs kartes lai pārliecinātos, vai šie astoņi kritēriji pielietošana kaut ko maina, kaut ko uzlabo. Tad eh, rodas jautājums, vai vispār tiek darīts iespējams tas, ka parlaments eh, pilda savus pienākumus. Man ir zināmas šaubas par to, vai šā, ar šādiem kritērijiem eh, tiks panākts vēlamais un atbilstošais rezultāts. Ir vēl kritēriji, kas var uh, padarīt eh, reģionu vai apgabalu par mazāk labvēlīgu, piemēram, eh, infrastruktūras trūkums vai citi faktori pie tam eh, vienu un to pašu kritēriju eh, izmantošana eh, pie dažādiem apgabaliem var radīt atšķirīgu situāciju dažādos apgabalos. Savādāk man nākas pievienoties tiem kolēģiem, kas mazāk labvēlīgos apgabals vēlas izņemt no apspriežamiem tematiem par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni. Paldies! Tālāk zaļo vārdā uz pusotru minūti Smita kungs lūdzu. Paldies priekšsarētāji. Kā Skots, kurš runā Ziemeļ Eiropas nāciju, man tiešām ir vēlme būt konstruktīvam, bet attiec, šajā situācijā jums ir jāizstāv notiekošais, kas absolūti neatbilst nekādām normām. Un tam, tā, tādam nebūtu jābūt. Mazāk labvēlīgā apgabalam ir, kā jau minēts, Skotijā 85% teritorijas ir eh, atzīmēta kā šāda. Katrā ziņā tā ir, eh, tā mums tas ir svarīgāk par eh, KLP reformu kopumā. Katrā ziņā tas nav tāds pakārtots dabas jautājums, tas ir ļoti svarīgs. Uh, lai mēs varētu nodrošināt eh, nepieciešamās eh, normu īstenošanu Potenciāli mēs varētu zaudēt 620 kvadrātkilometrus eh, pēc šīs jaunās aprēķina sistēmas eh, un iegūtu 5526 kvadrātkilometrus. Mēs atbalstam atklātību šajos jautājumos, katrā ziņā visu, ko Skotijas valdība un Dānijas valdība vēlas redzēt. Bet šeit parlamentā mums nāks strādāt aizvērtām acīm, bez informācijas. Tas nav pieņemami. Un katrā ziņā mēs tā nevaram turpināt. Līdz ar to es aicinātu pievienojos kolēģiem. E, mēs nevaram turpināt bez šādas informācijas, un es neturpināšu strādāt pie ziņojuma bez šīs informācijas. Tā mums ir nepieciešama. Paldies! Paldies! Lielas paldies! Un tālāk dodu vārdu ECR politiskās grupas pārstāvim Vacekovska kungam uz vienu minūti. Činkuja, paņem šaņšansi. Liels paldies priekšstādātājiem. Es vēlējos padalīties tajā, ko mēs dzirdējām par kārtēšanu. Ir nepieciešams, lai šie kritēriji būtu pieejami. Runājot par kritērijiem, tiem būtu jābūt saistītiem ar eh, augsnes apstākļiem un mitruma līmeni. Šķiet, ka Nikolsona kungs to pieminēja. Vēl viens svarīgs kritērijs, vai pat uh, vairāki kritēriji, kas ir saistīti ar uh, darba intensivitāti. Atsevišķos apgabalos, piemēram, kalnu reģionos šis darbs ir daudz intensīvāks. Un papildus tam mums būtu jāraugās uz šo apgabalu attālumu līdz tirgiem, līdz izēvielu avotiem. Tiem vajadzētu būt galvenajiem kritērijiem. Paldies! Un turpinājumā došu vārdu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 Labi detalizētās kartes, kas norādītu konkrētās nelabvēlīgās zonas eh, nākošas KLP reformas ietvaros ir ļoti svarīgas divu apsvērumu dēļ. Pirmkārt, līdz ar to parlaments norāda ar to, ka tas ir uh, vienlīdzīgi vērtīgs likumdevējs. Otkārt, tas eh, atbilst labajām ambīcijām Eiropas Savienības lauksaimniekiem. Ja mēs vēlamies kvalika, kvalitatīvu lauksaimniecību, kas izmantotu atjaunīgos enerģijas avotus, ja mēs vēlamies cīnīties pret klimata izmaiņām, ja mēs gribam arī. Uh, tādu pārtiku, kas atbilst mūsu patērētāju prasībām, tad Mums ir jālieto, jālrīkojas šo mērķu virzienā. Un šādas kartes ar nelabvēlīgām lauksaimniecības zonām ir būtisks instruments ir ne, kopējai lauksaimniecības politikai nav jābūt spekulatīvā tirgus instrumentam, bet tā ir jātiec uz visām jomām, kas skar Eiropas saimnības iedzīvotājus. Lielas paldies, kolēģi! Un tagad uh, turpinājumā dod vārdu uz minūti daudzas kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Kā jau daudzi runātāji šajā diskusijā sācīja, ML A ir ļoti eh, svarīga, un mēs dzirdējām, ka īrijā tie ir 70% visas zemes. Pašreiz uh, schēmā ietilpstošās zem, zemes. Mēs cerējām, ka tas nesīs lielāku skaidrību, bet uh, tā tas tiešām nav, un tāpat kā lauksemniecības ministrs, es esmu apmulsus, ka jūs uh, esat nākuši klajā ar tik samocītu likumdošanas priekšlikumu, kurš vienkārši nav pietiekami labs. Uh, Lauksaimniekiem ir jābūt jāsaprot, kādu iespēju šī schēma atstās, kāda būs kritērija, un pašlaik es saprotu, ka šobrīd lauksaimniecības apgabā, kas ir mazāk labēlīgi, tiks no tās izslēgti. Ir svarīgi nodrošināt arī reģi reģionālo elastīgumu un ir jāizmanto administratīvā administratīvās vienības eh, šo zonu noteikšana. Ir jāpārvērtē šī schēma. Pašlaik ir 2014. Eh, gads, un eh, jāraugās uz visiem šiem aspektiem, līdz tiek noteikti, līdz 2014. gadam šie apgabali. Liels paldies! Sapratu no jums, ka viena minūte sastāv no minūtes un 16 sekundēm, un tagad divām minūtēm vārds Jāra kungam. Uh, Jā, liels paldies priekšsādātāji. Eiropas uh, Savienības pārdomas pārstāvi. Ja šīs sakas nebūtu tik uh, nopietnas, es teiktu, ka šī lūga jau izvēršas par kabarē. Ir dalību valstis, kas ir nosūtījušas komisijai kartes, bet saka, ka neatbalsta to publiskošanu vai nosūtīšanu Eiropas parlamentam. Un to es nespēju saprast, jo līdz šīm es biju sapratis, ka dalību valstis eh, padomē eh, strādā divpusēji atklāti attiecībā uz komisiju un slepeni pret parlamentu. To mēs nevaram atbalstīt. Domāju, ka mums vajadzētu saņemt vismaz tās kartes, kuras komisijā ir iesniegtas, jo par tām notiek ārkārtīgi karstas eh, diskusijas, un tās tiek tirgotas kā dārgas akcijas Komisijas priekšlikuma neveiksme ir tajā, ka tur iet runa ne tikai par augsnes īpašībām, bet arī par ražīgumu, un tas nekādi nevairo vienkāršošanu. Eiropas Savienībā dažādās, dažādos reģionos noteikumi ir pārāk atšķirīgi, apstākļi ir pārāk atšķirīgi. Es iestātos par to, lai šis jautājums vēlreiz tiktu pārspriests mierīgi, bez laikas piediena. Uh, un tas ir jāveic nevis uh, lauksaimniecības reformas ietveros, bet atsevišķā ziņojumā. Tā kā nav spiedīgu termiņu un tā kā situācija ir ārkārtīgi nepārskatām, tā kā šī tēma nedrīkst nogrimt lielās lauksaimniecības reformas okeānā, jo mēs taču runājam par mazāk labvēlīgiem apgabaliem, ir uh, svarīgi, lai mēs uh, domātu par skārtējiem lauksaimniekiem, par viņu ienākumiem, par viņu ģimenēm, un domāju, ka mums būtu jāatvēl pietiekam daudz laika, lai šo problēmu apspriestu padziļināt. Paldies! Herzlichen Dank, Herr. Lielas paldies, kolēģi! Rādzu zilo kārtīti no Kūna kunga. Vai jūs akceptēsiet jautājumu? Kūna kungs, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji! Kolēģi Jāra, vai jūs piekrītat man, ka kritēriju sistēma, kuru komisija piedāvā, mazāk labvēlīgo apgabalu atbalstam. Vai nav tā, ka tas eh, visus šos centienus apgriež kājām otrādāk? Es lasīju, ka jūs pats, eh, kā jauns lauksaimnieks, eh, darbojāties Meiklenburgā un ieguvāt tur savu pirmo pieredzi 20 punkti par mazāk labvēlīgo apgabalu. Un eh, tāpēc es gribēju jautāt, eh, kādas tad jūs redzat sākas eh, lauksaimniekiem, kas darbojas MLA? Paldies. Atvartēšu priekšsādātāju lūdzu. Paldies, jā, tas varbūt arī ir iemesls, ka šie atbalsta maksājuma kritēriji ir slepeni, ja mēs tiem paraudzītos uz ar veselo saprātu, vadoties no prakses, tie nebūtu saprotami. Es uh, redzu, ka pie Ēfeles uh, apstākļi ir līdzīgi, bet uh, puse no iepriekš MLA reģioniem vairs nav atbalstīsīgi, un to ir ārkārtīgi grūti izskaidrot. Ja dalību valstīm ir bail mums uh, iesniegt šīs kārtas, tad es nezinu, kā mēs varētu virzīties tālāk. Es vienkārši prašu caurskatāmību. Paldies! Paldies, kolēģi! Turpinājumā došu vārdu uz vienu minūti Garcijas Pēris skundzēm. Paldies priekšsādātājiem. Tāpat kā vairums manu kolēģu, es gribēju atkārtot šī parlamenta izteiktās prasības. Mums ir nepieciešama visa vajadzīgā informācija, lai mēs varētu pēc iespējas labāk veikt savu darbu. Šobrīd mēs strādājam ļoti sarežģītā situācijā, ir liela neskaidrība visā nozarē, ņemot vērā gaidāmo KLP reformu. 2010. gada maijā šis parlaments nāca klajā ar paziņojumu šajā jautājumā. Mēs runājām par mazāk labvēlīgiem apgabaliem un mēs sacījām, ka tad, ja biofiziskie kritēriji nav adekvāti visam tirgum, tad mums vajadzētu darīt ko vairāk, un es runāju par eh, sociāli ekonomisko kritēriju iekļaušanu, jo Eiropā ir atsevišķi lauksaimniecības apgabali, kas vienkārši pazūd no kārtas depopulācijas dēļ. Mēs eh, nevaram pagriezt atpakaļ reāli, realitāti. Lauka apgabalos samazinās iedzīvotāju skaits, un tāpēc šie kritēriji ir jāiekļauj. Turpinājumā uz uh, pusotra minūte Elvārda kungs. Paldies priekšsādātāji. MLA jautājums ir ārkārtīgi svarīgs lauksaimniecībā. Mēs izmantojam aptu, no visām eh, lauksaimniecīgā izmantotajām zemēm aptuveni 50% ir MLA un īrijā aptuveni 75% īrijas teritorijas ir eh, lauksaimniecībā izmantojamā zeme šīs zemes nodrošina iztiku simts tūkstošiem īrijas lauksaimnieku, ņemot vērā ierobežotos dabas apstākļus un situāciju īrijā. Lauksaimnieki, kas dzīvo MLA, sastopas ar papildus grūtībām, mēģinot iegūt uh, godīgus uh, samaks par godīgu darbu. Lauksaimnieki platībās ar dabiskiem ierobežojumiem saskaras ar lielākām grūtībām un ir jānodrošina, ka MLA lauksaimnieki tiek adekvāti kompensēti, ka ir ievēroti subsidiaritātes princips un ka dalībvalstīm tiek dota lielākā elastība, lai izvēlotu kritērijus tādā veidā, kas vislabāk atbilst to lauksaimniecību vajadz, vajadzībām. Es saprotu, ka dalība valstis ir saskārušās ar kavējumiem kārtē, karšu izveidē. Uh, Un uh, raugoties no šodienas perspektīvas, izskatās, ka dažas dalībvalstis ir atteikušās uh, nosūtīt mums šīs kārtas. Tomēr, uh, neņemot to vērā, komisija varbūt mums varētu, varētu sniegt palīdzību dalībvalstīm, lai pātrinātu proces, kārtēšanas procesu. Paldies! Un turpinājumā vārds uz minūti Hoislinga kungam. Jā, dārgie kolēģi! Un tā ir eh, necieņas izrādīšana parlamentam, ko veids dalību valstis, un eh, mums nevajadzētu eh, to klusējot pieņemt, bet attiecīgi reaģēt. Mēs lēmjam par lietām, kur mēs vēl nezinām sakas, un tā ir ārkārtīgi savāda spēlīte. Īpaši savāda šī situācija šķiet Vācijā. No Vācijas federālās valdības mēs nesaņēmām nekādas kartes, tomēr Vācijas zemnieku savienība mums tās nosūta. Un tā, tāda situācija ir nepieņemama Es uzskatu, ka Eiropā ir vajadzīgi vienoti kritēriji, un uh, tas, vai biofiziskie kritēriji vien ir pietiekami, es apšaubu, ir nepieciešams iekļaut arī sociāli ekonomiskos kritērijus, lai situācija tiktu skatīta visaptveroši. Nav iespējams uh, visu Eiropu aprakstīt vienā kārtē, tāpēc es aicinu, ka nākamnedēļ lauksaimniecības komitejā mēs uh, rīkotu par to diskusiju, lai tas notiktu caurskatāmi un nevis aizslēgtām durvīm. Tā mēs nedrīkstam darīt. Paldies, un turpinājumā dodu vārdu uz minūti Grili, Girlingas kundzēm. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien es runāju par šo tēmu Anglijas uh, daudz tūkstošu zemnieku vārdā, kuri uh, ar grūtībām nopelna sev iztiku mazāk labvēlīgos apgabalos. Šo lauksaimnieku atbalstīšana sniedz eh, ievērojumu labumu ne tikai ainava saglabāšanā, kas uh, sniedz uh, labumu simtiem tūkstošu cilvēku. Šis jautājums faktiski ir kā Dēmokla zobens, kas karājas virs mūsu galvām. Tas neļauj uh, veiksmīgi plānot uzņēmē darbību, un uh, to mēs taču varētu, vēlētos uh, veicināt. Tas uh, ļauj dalību valstīm neizpildīt savas pienākumus attiecībā uz lauksaimniekiem MLA. Daudzi lauksaimnieki uzskatīja, cerēja, ka tas varēs viņiem nodrošināt tā pilnu, pilnas kapacitātes, bet mēs redzam, ka tas nepareizi. Ja mēs vēlamies saglabāt uzticīgumu uzticību, mm, tad eh, ir nepieciešams sniegt informāciju, ir nepieciešams, lai parlaments savu vēlētāju labā darītu visu, kas tas iespējams. Liels paldies, kolēģi, un uh, turpinājumā vārds uz divām minūtēm pat Raulēvišku, Neviškundzei. Paldies, priekšsādātāji! Padomis pārstāvi komisiju ir sacījusi, ka mums vajadzētu vēlreiz padomāt par MLA. Gribēju parunāt par biofiziskajiem kritērijiem. Tiešām ir nepieciešams uh, saņemt pienācīgu informāciju par uzsāktajiem procesiem. Ir ārkārtīgi problemātiski parlamentam apspriest jauno KLP. Ja mēs nezinām, kā tiks noteiktas MLA robežas, un uh, mēs saskaramies ar zinām pozitīvo diskrimināciju, kas varētu palīdzēt attīstīt lauksaimniecību visā ES, lai nodrošinātu vitalitāti lauksaimnieciskajos reģionos. Tāpēc uh, uz MLA ir jāraugās tās informācijas kontekstā, ko saņemam no dalību valstīm, bet uh, ņemot vērā arī subsidiaritātes uh, prase, prasības iekļaujot ne tikai bioloģiski fiziskos, bet arī sociāli ekonomiskos kritērijos, kas ir pielāgoti katrai eh, dalībvalstī, katram reģionam. Ir jāraugās arī uz uh, akumulētiem bioloģiski fiziskajiem rādītājiem - geogrāfija, izolācija, attālumi, augsnes kvalitāte, un kā arī flora un fauna. Un tas viss ir jāskata kopsumā. Uh, Diemžēl komisija nav vispār ņēmusi vērā geogrāfiskos trūkumus, piemēram, atsevišķu lauksaimniecību, geogrāfisko izolētību. To, cik uh, lielā attālumā no lauks šīm saimniecībām atrodas pakalpojumi. Un ultraperifērie reģioni kā Madeira un citi ir zaudētāji. Liels paldies vārds uz minūti Tabaldī kungam. Liels paldies! Priekšsādātāji, dārgie kolēģi! Es sāku savu karjeru strādājot kā diplomāts toreizējā Padomu Savienībā, un tolaik bija ārkārtīgi daudz valsts noslēpumu nekad nebija domājis, ka Eiropas eh, Savienībā šāda informācija būs noslēpums un eh, ka mums nebūs iespējas uzzināt, kuri reģioni ir klasificēti kā MLA, un domāju, ka šāda situācija ir nepieļaujama. Ungārijā, Ungārijas vidienē starp eh, Donavu un Tisu kā saka, tiek um, klasifikēta pasaules uh, pārtiks un lauksaimniecības organizācija klasificē kā pustuksnesi. Uh, mēs joprojām nezinām, vai viņiem tiks piešķirts MLA status. Tomēr bez uh, šādas, šāda statusa lauksaimniecība tur nav dzīvot spēja. Tāpēc pilnīgi piekrīt citiem runātājiem, ir kauns to, ko komisija šeit dara, un ir kauns, ka viņi nav pārstāvēti šajā diskusijā. Liels paldies, un turpinājumā došu vārdu vienai minūtē Ešvartkungam. Uh, Priekšstādātāja kungs, es gribu paust savas bāžas par tam, par to, kāds būs sekas uh, komisijas priekšlikumam vēlreiz pārskatīt nelabvēlīgus uh, apgabals. Apvienotajā karalistē ir dažas ļoti skaistas, gleznainas zonas, taču ir arī tādas zonas, tāda apgabala, kas ir vismazāk aizsargāta, un tieši šajos apgabalos ir īpaši nepieciešams atbalsts no KLP, tas ir, tā ir dzīvības dzīsli cilvēkiem, kas pārtiek no lauksaimniecības. Un tāpēc būs ļoti svarīgi uh, reāli īstenot šos pasākums. Pirmkārt, par 50% uh, eh, jāizvēlas eh, šis te klasificējošais uh, slieksnis. Turklāt eh, datiem jābūt ļoti precīziem un ir jānosaka arī elastība, lai biofizikālie kritēriji tiktu attiecīgi ņemti vērā. Paldies. Liels paldies. Nākošais runātājs uz divām minūtēm - Silvestris Kungs, lūdzu. Lai izvairītos no tūkstnešu veidošanās un saglabātu mūsu dabas bagātību, komisija pieprasa, lai dalībvalsts sniegtu lielāku atbalstu eh, lauksaimniekiem, kas strādā apgabos ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem. Un tas ir paredzēts papildus tam, kas jau paredzēts lauksaimniecības attīstības kategorijā - 5% vēl pa virsu pirmajā mērķa kategorija kaut katram hektāram. Taču grūti ir definēt, ko īsti nozīmē mazāk labvēlīgie apgabali. Iespējams, ka tagad mums ir darīšana ar nesaprotamu definīciju. Tā nav saprātama ne lauksaimniekiem, ne nodokļu maksātājiem. Manā skatījumā šie sliekšņi ir pārāk stingri un mēs nepanāksim izvirzītos mērķis. Un tā, tas pats attiecas uz 68. kategoriju. Tā varētu veicināt patiesībā konkurēt eh, spējas kropļojums, konkurēt skropļojums. Un e, te, piemēram, Pūlijā, Itālijas dienvidos, e, runājot par e, vīnkopības nozari, ja mums nebūtu šādu īpašu apgabalu, tad nevarētu arī izvērst konkrēto lauksaimniecības nozari. Un te ir arī jācīnās pret eroziju, piemēram Bet jāsabalansē visi šie mērķi. Un Pūlijas reģionā ir 53 olīvu uh, paveidi. Tie visi nav vislabākās kvalitātes, tomēr eh, jāraugās, kādas kritērijas jūs izvirzāt, jāraugās uz visu kopskatā, uz veselu virkni uh, biofizikālo kritēriju un jāraugās citiem kritērijiem, kas arī attiecas uz uh, ražošanu. Paldies! Tagad Kanbaks kundze uz vienu minūti. Priekšstādātāji, es varu iedomāties, ka padomas prezidentūrē šai šodien nebija viegli uzklausīt šo diskusiju, tomēr nevajadzētu uzskatīt to par uh, prezidentūras sakāvi. Nākotnē izredzes var uzlabot uh, vēlreiz runājot ar komisiju un uh, atrisinot problēmas, kas šodien šeit ir pieminētas. Domāju, ka kritērija, kas uh, sastāv no astoņiem biofiziskajiem kritērijiem, varētu mums uh, palīdzētu uzlabot skolu kabinetus, bet nedomāju, ka tas uh, varētu kļūt par atbilstošu pamatu KLP atbalsta maksājumu noteikšanai. Ir jāņem vērā arī sociāla, ekonomiskā situācija un ir jāskata lauksaimnieciskā tāpa kā dzīves un ekonomiskā tāpa. Vējš, augsnes kvalitāte un tam līdz kritērija šādu skaidrību nesniegs. Un tāpēc es domāju, ka šis atlas, šis atlants, kur mēs jautājam, ir jāaizmirst. Šajā atlantā būtu jāņem vērā arī sociāla ekonomiskie kritēriji. Paldies, un turpinājumā uz divām minūtēm dod vārdu Desa kungam. Liels paldies priekšsādātājiem! tēma par izlīdzinošajiem maksājumiem, kurus mēs apspriežam šodien, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums tajās valstīs, kurās ir MLA. Gribēju atgādināt, ka kompensācijas MLA ir bijusi ļoti veiksmīga stratēģija, kas nodrošinājusi to, ka lauksaimniecība ir bijusi ilgspējīga, ka tiek garantēta bioloģiskā daudzveidība un ka cilvēkiem ir lauksaim šajos eh, lauksaimnieciskajos apgabalos ir bijuši darba vietas un perspektīvu. Tāpēc man šķiet nesaprotam, ka komisija un arī padome eh, apietas ar šo ārkārtīgi delikāto tēmu. Ja mēs raugāmies uz šiem astoņiem biofiziskajiem kritērijiem, tas nozīmē to, ka netaisnības, eh, kas bija netaisnības, kas bija šeit eh, līdz šim, ir bija daudz mazākas nekā tās netaisnības, kas mums draud eh, nākotnē. Vācijā no MLA tiek svītro 2,8 miljonu hektāru un 1,2 eh, tiks pievienot no jauna. Un kad es runāju lauksaimniekiem šajos apgabalos, lauksaimnieki ir pārsteigti, ka viņi mm, turp, turpmāk saimnos saimniekos MLA Francijā daži no jaunajiem NLA būs tajos reģionos, kur lauksaimniekiem ir lielākie ienākumi, tāpēc gribēju jautāt, vai padoma ir gatava sadarboties ar parlamentu Lisabonas līguma garā, lai izstrādātu labāku priekšlikumu. Reizēm man nākas atzīt, ka mums kā parlamentam vajadzētu nosūtīt Lisabonas līguma kopiju padomai un komisijai, lai viņi beidzot saprastu, ka Lisabonas līgums ir stājies spēkā, šķiet daudz to ir aizmirsuši. Un, uh, kā jau pieminēja kāds no iepriekšējiem kolēģiem, šī izrāde jau sāk izskatīties pēc kabarē. Varbūt izteikšu vēl vienu priekšlikumu. Varbūt uh, vajadzētu Uh, pasludināt par mazāk labvēlīgu apgabalu to vietu, kur strādā padomi un komisija, jo viņi mums nesniedz 66% informācijas. Paldies, kolēģi, un turpinājumā došu vārdu uz divām minūtēm Kalinovskī kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es redzu, ka komisija un dalībvalsts tiešām bija stingri apņēmušās noteikt šos mazāk labvēlīgos apgabals un tomēr rezultāts nebūtu nav apmierinošs. Proti, mērķis šo te robežu noteikšana nav sasniegts visā Eiropas Savienībā. Es neredzu pietiekoši plašus apsvērums, kas šeit tiek izmantot. Jāņem ja vērā šos te reģionu uh, Eh, nodalījums šāda reģiona katrā valstī ir atšķirīga. Polijā vidējais apjoms ir 12 tūkstoši hektāru. Un dažādās komunās, atšķirīgās dalībvalstīs šis lielums ir ļoti atšķirīgs. Tātad komunas savā starpā, jeb uh, administratīvā sadalījuma uh, vienības nav salīdzināmas. Uh, ja tas nozīmē, ka būtu salīdzināmas šie te zonas ar vienādu uh, augsnes kvalitāti un tad būtu citas zonas, kas nav pilnīgi salīdzināmas. Un tad 66% no KLP varētu ļaut eh, pieprasīt eh, šīs subsīdijas. Un tas nozīmē, ka daudzas zonas vispār vairs eh, nekvalificētos šiem maksājumiem un lauksaimnieki nevarētu vairs strādāt. Ir zinātnis pierādīts, ka Polijā ir daudz apgabalu kur ir eh, grūti eh, ievākt ražu jeb, jebkādiem augļiem vai dārziņiem, ja Eiropas Savienība nepalīdz. Palī, paldies, saka priekšstādātājs. O, mēs esam nonākuši līdz brīvā mikrofona procedūrai, un pirmā runātāja uz minūti būs Haimas kundze. Paldies, priekšstādātāji, dārgie eh, padomas pārstāvi komisija šķiet, ka nav šodien pārstāvēta un neizrāda parlamentam to cieņu, kādu mēs būtu vēlējušies. Mūsu lauksaimnieki Efels reģionā ir eh, īpaši, īpaši skārti šo pārmaiņu dēļ un jādomā, vai kritēriju unificēšana tiešām atbilst lauksaimnieku vajadzībām. Īpaši tāpēc, ka, lai pieņemtu šo lēmumu, nav pieejama pamatinformāciju, uz kuras varētu balstīties, un um, tas nav skatīts arī ietekmes izvērtējumā. Ir nepieciešams uh, domāt ne tikai par biofizioloģiskajiem, biofiziskajiem rādītājiem, bet arī sociālai-ekonomiskajiem. Tāpēc gribēju, lai komisija atvēlētam pienācīgi daudz laika atsaistīt šo jautājumu no KLP reformas un uh, veiktu sāku novērtējumu un uh, novērtētu no jauna šī priekšlikuma sākas. Liels paldies! Un uh, turpinājumā dod vārdu Brenda Gasta uh, kundzei. Paldies, kolēģi! Ir svarīgi apzināties, ka viens no biofizikāliem kritērijiem ir mitruma un augsnes līdzsvars ne, mazāk labvēlīgos apgabalos. Es pastāvīgi esmu uh, cīn, cīnījusies par to, lai tiktu ņemt vērā arī uh, klimata atveicināšanās dažos reģionos, kā piemēram tajos, no kurienes nāku es. Uh, svarīgi, lai tiktu nodrošināti maksājumi eh, tiem mazāk labvēlīgiem apgalvojumiem, kas eh, tādi ir saskaņā ar pašreizējo definējumu. Pirms mēs iegūstam jaunās kartes. Paldies! Paldies, Vārts Magīnes skundzei! Get... Paldies. Mēs no padomas neguvām paskaidrojums par tām dalībvalstīm, kuras ir sniegušas informāciju. Varbūt es to esmu palaidus garām. Es saprotu, ka 20 dalībvalstīm šāda informācija ir un 12 no dalībvalstīm gatavas aiz slēgtām durvīm mums par šo informāciju pastāstīt. Dažas eh, varbūt nevēlas mums nāk klajā ar šādu informāciju. Tāds skaidrs, ka šis ir politiski jūtīgs jautājums. Tie, kam ir bijis darīšana mazāk labvēlīgiem apgabaliem, problēma, to labi saprot. Taču es saprotu, ka šis parlaments nevar pieņemt nekāds lēmums saskaņā attiecībā uz mazāk labvēlīgajiem apgabaliem KLP reformas ietvaros. Tātad mums vajadzētu pieprasīt sadarbību ar padomu strādāt kopām. Atcīm redzot, no komisijas to informāciju mēs nevaram iegūt. Es uzklausījusi kolēģi sacīto no citām dalībvalstīm, un izskatās, ka šīs bāžas valda arī citur. Šie maksājumi ir svarīgi lauksaimnieku izdzīvošanai mazāk labvēlīgos apgabaliem. Tā tad varbūt jums ir vērts pašiem sev uzdot jautājumus. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad vārds Mānes kundzei. Kiitoksia, arvoisa puhemies! Paldies, priekšsēdētāji! Mazāk labvēlīgi apgabali ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam saglabāt daudzveidīgu lauksaimniecības produkciju visā Eiropas Savienībā. Tas ir svarīgs jautājums arī pārtiks nodrošinājuma ziņā. Ja mēs domājam par dabas apstākļiem, kādi valda dažādos uh, reģionos Eiropas Savienībā, tad mēs redzam, ka pastāv liela daudzveidība. Mums eh, Somijā daži viet vēl ir sniegs. Uh, Un eh, citur Eiropā jau ir eh, vasara savā pilnbriedā. Tātad mums ir jāņem vērā šī daudzveidība, nosakot mazāk labvēlīgos apgabals. Ja dabas apstākļi ir smagi vai arī um, lauksaimniecība vai aktīvais periods ir īs, tad jāņem vērā arī ekonomiskās sekas. Tātad viss tas mums jāņem vērā. Te ir pirmā pīlāra jautājuma svarīgi, lai procedūra būtu caurskatām un parlaments, labi, eh, labi, parlamentam jāzina, kāds ir šis kārtas. Paldies. Paldies, ko, kolēģi, un uh, tagad došu vārdu kolēģai, kur nevarēja būt klāt savā atvēlētajā runas laikā, lūdzu. Obrigado, prezident, como sabe, como autor. Liels paldies, priekšstādātāji saka Ferēras kungs. Es esmu šī jautājuma autors, līdz ar to man arī cibā ir divas minūtes. Vai tā ir? Man vēl ar vienu ir divas minūtes. Dobrīt. Labi, paldies, divas minūtes. Lielas paldies par mm, apstiprinātu. Vispirms. Es gribu pastāstīt kā visumā par šo, par šīm diskusijām. Mazāk labvēlīgu apstākļu noteikšana e, tika izvirzīta par mēģi 2005. gadā, Un īpaši šai ziņā cieši mazās ģimenes saimniecības, mazie vidēji uzņēmumi saimniecības, un tas arī uh, smagi uh, klimata apstākļi uh, skar visus šos uh, uzņēmumus un saimniecības. Tātad mums ir kārtīgi jāskat mazāk tā vienlaika apgabala. Pašreizējā definīcija ņem vērā biofizikālos kritērijus, protams, tie ir jāiekļauj, taču tur nav runa par sociāla ekonomiskiem kritērijiem. Un pašreizējais eh, eh, negodīgais KLP eh, naudas sadalījums ar dažādām dalībvalstīm reģionu vēl ar vienu tiks turpināts. Un līdz ar to cilvēki no laukiem dosies prom. Tagad pievēršoties biofizikāliem kriterijiem, jūs komisijas sakāt, ka uh, paneļa ekspertiem ir jānosaka, ko īsti nozīmē šie biofizikālie kriteriji, taču ne tikai aicināt pārstāvju no dažādām dalību valstīm, tad jums būtu plašāks tīkls. Nebija neviena uh, iestāde no Portugāles vai Portugāles eksperts, kas tika aicināts piedalīties šai um, panelī. Skaidrs, ka jūs vienkārši piemirstāt par vairākumu dalību valstu. Pašreizējā grūtā situācija tad tikai vēl. Uh, pasliktināsies, un ja nav kopīgas definīcijas, tad būs vēl ļaunāk. Ja jūs tādu neizstrādāsiet, tad uh, jūs iestāstīties par dažiem un kaitēsiet vēl vairākiem. Tad jums ir jāgarantē, ka KLP līdzekļi tiks sadalīti vienlīdzīgi un cilvēki var būs neatkarīgi savā darbā. Paldies! Nikolesku. Paldies, un tagad vārds Nikolesku kungam. Câteva observācijas. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai daži komentāri no manas puses, tie ir līdzīgi kolēģi sacītēm. Pirmkārt, jaunā kopēja lauksaimniecības politika nav īstenojama, ja nav konkrētas definīcijas attiecībā uz mazāk labvēlīgiem agabaliem. Un mēs nevaram šādas definīcijas izstrādāt, ja parlamentam nav pieeja simulācijām, šiem modeliem, kas tika jau īstenot parlamentam taču jāskaidro saviem pilsoņiem, kāda lēmuma tika pieņemti. Ja lēmumi netiek pieņemts caurskatāmi, tad tie ir beztiesiski. Un pēc šīs modulēšanas komisijai ir jāsagatavot cits priekšlikums, kas ataino parlamenta vēlmi. Parlaments uzskata, ka jāņem vērā visi faktori, biofizikālie kritēri un arī sociāla ekonomiskie. Paldies! Lielas paldies eh, Vārslavijas kungam! Egregi reprezentanti del Consiglio. Godātie padomas pārstāvi, Mēs šodien uzklausījām jūsu nostāju, un man šķiet, ka tas tā ir pļauka parlaments sejā. Tas mums ir vienkārši uh, spļāviens sejā. Jūs mūs neuzskatāt par vienlīdzīgiem uh, likumdevējiem līdz citām institūcijām. Un to mēs nevaram pieņemt. Un es esmu bijis referents KLP reformai, un to es varu skaidri uzsvērt. Un te nav runa tikai par to vien, bet tiešām gribu sacīt, ka mūsu rīcībā jābūt tai pašai informācijai, kas ir jūsu rīcībā, lai mēs varētu pieņemt savus lēmumus. Pirmā pīlāra ietekme uz eh, tiešajiem maksājumiem kas attiec uz mazāk labvēlīgiem gabaliem, nevar vienkārši tikt ignorēti. Ja mums nav attiecīgo datu, mēs pie tā nevaram strādāt. Es domāju, ka parlamentam nevajadzētu sniegt jums atbildi uz KLP reformu, ja jūs mums nesniedzat attiecīgos datus. Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs. Un tagad Zvera kungs, lūdzu, vārds jums. Kolēģi un kolēģi, Uh, jaz prihajam iz Slovenije in za. Uh, paldies! Uh, es esmu no Slovenijas un manai valstī MLA ir ārkārtīgi svarīgi. Ir svarīgi tas, kādas, kuras parāda reģionus ar mazāk labvēlīgiem dabas apstākļiem un gribēju tāpēc atbalstīt kolēģus, kuri sacīja, ka nosakot šo apgabalu robežu nepietiek ar biofiziskajiem kriterijiem un ir jāņem vērā arī sociāla ekonomiskie kritēriji. Gribēju uzsvērt vienu jautājumu, kas šodien vēl netika skārts. Mums jārunā par būtiskām demogrāfijas problēmām. Ir ārkārtīgi maz jauno lauksaimnieku, un tā ir liela problēma Eiropas lauksaimniecības nākotnē. Pirms dažām dienām parlamentā es rīkoju sabiedrisko uzklausīšanu par šo tēmu, un izrādījās, ka tikai 6% jauniešu, kas ir eh, jaunāki par 35 eh, gadiem, eh, ir iesaistīti lauksaimniecībā, un šis kriterijs arī būtu jāņem vērā. Liels paldies par šo atgādinājumu. Vai būtu vēl kādi komentāri, Gēlī, kungs, lūdzu? Es nebiju paredzējis runāt par šo tēmu, man vairāk interesēja klausīšanās. Uh, Taču man jāsaka, ka esmu mazliet apjūcis. Es gribētu saņemt dažas atbildes. Pirmkārt, Nikolsen kungs minēja uh, revizijas palātas uh, atzinumu. Varbūt uh, uh, es arī varētu iegūt šo informāciju. Otrkārt par reklasifikāciju. Desa kungs minēja, ka uh, Vācija daudz uh, hektāru zaudētu no savas mazāk labvēlīgo apgabalu teritorijas. Es gribētu arī par to vairāk zināt. Un tad eh, kāpēc eh, padomas rīcībā esošā informācija nav pieejama parlamentam? Acīm redzot, tas nav pareizi, un šis jautājums ir jārisina eh, atbilstoši mūsu atbildībai un jāņem vērā arī mūsu demokrātijas kultūra. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs, pat labā neviens cits nav pieteicies uzstāties,

Te ir minēts, ka mums ir nepieciešama pēc, lielāka, pēc iespējas lielāka caurskatāmība šajā jautājumā. Mēs pieņēmām lēmums pamatoties uz informāciju, kā jau sacīju savos ievadvārdos. Prezidentūra ir pieprasījusi vairākām dalībvalstīm pārskatīt viņu nostāju, lai tās uh, mums sniegtu uh, autorizāciju, par kur runājam agrāk. Mēs prezidentūru darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu demokrātisku procesu. Paldies par jūsu komentāru, paldies par debatēm, paldies. Liels paldies, es pateicos uh, visiem, uh, kas piedalījās šajā diskusijā, pateicos par jūsu komentāriem, un pirms mēs pārējām pie nākamā punkta darba kārtībā, gribēju jūs informēt par to, kā no ādes un FD politiski.